So, dear colleagues, please take your seat. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Past nine. Uh... Ir nedaudz pāri deviņiem, un sveiciet sākt darbu. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir palīdzība Moldovai. Un dodu vārdu uzreiz uh, referendum Sorinam Moisam. Paldies, un referents ķersies uzreiz pie paša būtiskākā. Labrīt visiem! Tātad, ņemot vērā iepriekšējās diskusijas ar kolēģiem Inta un citās komitejās, AFET, Badž, e, kas sagatavo atzinums tieši par šo dosiju. Ir vērtīgi atgādināt, eh, kāda šī instrumenta eh, daba. Tā ir makrofinanciālā palīdzība, kādu sniedz SVF maksājuma atbalstam. Tā ir palīdzība, kas nāk parasti ar nosacījumiem saistībā ar finanšu un ekonomisko pārvaldību. Tā kā šī ir tikai neliela daļa kopējās palīdzības apmērā, ko mēs sniedzam Moldovai saistībā ar nosacījumiem, kas saistīti ar reformām Moldovā. Tā nav uz projektiem balstīta palīdzība, bet gan makrofinanciāla palīdzība. Tā tad eh, nauda nenonāk atsevišķiem projektiem. Tomēr tiek veidoti spēcīgi nosacījumi, un komisija, paldies Digiekfin par to, esmu gatavs apspriest arī šo dokumentu, kuru uh, Eh, DigiEkfin man ir sniegus attiecībā uz nosacījumiem, par kuriem būs eh, sarunas ar Moldovas iestādēm. Varu apliecināt, ka šeit ir minētas svarīgas prioritātes, kā cīņa pret korupciju, tiesiska neatkarība, publiskās pārvaldes reforma, publiskie iepirkumi, enerģētika un DCFTA īstenošana visiem šiem pasākumiem būs sistēmiska ietekme, kas noteikti ierobežos, eh, piemēram, oligarhu varu Moldovā vai kādu citu līdzīgu veidu neoficiālu varu. Un līdzīgi pieeja būs arī citiem kolēģiem un citām komitejām. Vakar mēs ar priekšsarētāju saņēmām vēstuli no komisāra Moskovisī attiecībā uz šādu pas pasākumu kopumu. Nosacījumu izvērtēšana, kas saistīts ar MFA, tā tiks stingri uzraudzīta. Tā kā ir kāds bažas, ka tā būs naudas eh, mešanā, melnā caurumā, bez nosacījumiem, ir nepamatotas. Otrs būtisks jautājums, kas mums šeit ir, ir saistīts ar to, vai mēs ievērosim eh, to ietvaru, kas mums ir ar citām iestādēm attiecībā uz makrofinanšu palīdzības sniegšanu. Kompromiss e, delikāts, tas tika panāts 2013. gadā. Parlaments, tā bija mūsu iniciatīva, tātad prasīja un e, vairākus gadus nebija nekāda makrofinanšu palīdzība, jo iestāsts nevarēja vienoties, bet tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ja mēs tagad mēģināsim ievērojami mainīt šo ietvaru, tas var radīt ievērojams kavēšanās un aizkavēšanos tieši sadarbībā ar citām iestādēm. Šobrīd mums ir garantijas, kuras saņem no komisijas, uh, Un tas nozīmētu, ka mēs tad nevarētu piedāvāt šo palīdzību Moldovai, un tas būtu nepareiz ģeopolitisks signāls gan viņiem, gan citiem austrumu partneriem, ja mēs nespētu to darīt. Pamest Moldovu šobrīd nozīmētu arī zaudēt ietekmi uz reformām valstī tuvākajā nākotnē. Jau minētajā vēstulē eh, tiek runāts par parlamentu tiesībām tikt informētam Nu, to arī komisārs mums, ka visi jāapstiprina. Me, mēs saņemsim to pašu informāciju kā padome un dalību valstu komitejas. Mūsu dienesti sadarbosies, lai atrastu visefektīvāko veidu, kā to izdarīt administratīvi. Noslēgumā risinājums mums, eh, kas tika panākts, ir nosacījumu pakete. Es ceru, ka Moldova būs atvērta eh, šiem nosacījumiem ir nepieciešams realistiskā veidā panākt eh, transformāciju, balstoties uz mūsu prerogatīvām. Tātad mani ierosinājumi attiecībā uz eh, kolēģi iesniegtiem potenciāliem grozījumiem būtu šādi. Manuprāt, vislabāk ir paust bažas apsvērumu daļā lēmumam, kas eh, sniegtu kontekstu un virzību komisijai sarunām un varbūt atšķirībā no afeta dažiem grozījumiem. Mums vajadzētu paredzēt tādus nosacījumus, kas būtu e, arī īstenojami. Jo afet daži prasa Moldovai līdz e, vasarai kļūt ideālākai kā Vācijai, piemēram, e, kas, nu, manuprāt, nav īsti iespējams ir jau labi censties uzlabot situāciju Moldovā, un mēs arī to vēlamies ļoti nopietni, bet mums jābūt arī realistiskiem attiecībā uz to, kas ir iespējams. Jo, lai ehm, š, mums e, ir nepieciešams rīkoties e, samērīgi. Tas nenozīmē, ka mēs būtu vāji vai e, neizvirzīt nosacījums. Nē, ir nepieciešams uh, izvirzīt nosacījumus, kas būtu sistēmiski svarīgi, un Moldovas puse ir gatava to pieņemt, bet mums ir nepieciešams paredzēt tādus nosacījumus, kurus var realistiski īstenot. Paturot to visu prātā, ar nepacietību gaidu kolēģu sadarbību. Līdz 4. aprīlim šobrīd ir pagarināts eh, grozījuma iesniegšanas eh, termiņš eh, varēsim ņemt vērā citu komiteju atzinumus un ceru, ka nonāksim pie pozitīvu risinājumu un cerams varēsim balsot jau māja plenārsesijā. Paldies referentam. Tagad vārds ēnu referentiem. Vinkler kungs pirmais. Paldies priekšsarētāji. Labrīt, godātie kolēģi, vēstniekungs. Paldies par šo padziļināto, rūpīgo referentu Mojas darbu pie šī dosjē. Vēlos pievienoties novērojumam, ka ļoti labi, ka komisija rīkojas caurskatāmi un mums ir pieejams neoficiālais dokuments, pēc kura mēs varam saprast komisijas nolūkus. Tas ir ļoti svarīgi, jo šo dosjē nevar apspriest ārpus eh, nosacījumiem, kas ir ļoti skaidri un caurskatāmi kas ir arī aprakstīta komisijas, komisijas dokumentā. Kā vienmēr šajā politikā es eh, atklāti vēlos paust vilšanos par notiekošo Moldovā. Tas attiec arī uz ekonomiku tirzniecību. Mēs, teiksim tā, esam nobažījušies par to, kā šobrīd eh, tiek skatīta eh, Eiropas Savienības iespēja palīdzēt Moldovai. Un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams atbalstīt šeit, starptautiskajā tirdzniecības komitejā, arī iepriekšējā sasaukumā, es pat teiktu pēdējās desmit gadus laikā, eh, mums iespējas bija ievērojams. Es aicinu atteikties no finansējuma sadalīšana daļās, izvirzot nosacījumus, bet gan balstīt to visu uz to, cik eh, lielā mērā ir eh, sasniegts progress, ievēroti termiņi. Es, es piekrītu referentam. Mums jābūt konsekventiem attiecībā pret savu darbu. Mums ir jāapturpina palīdzības sniegšana Moldovas republikai, lai būtu tur, kad tas ir nepieciešams, un apliecināt, ka mēs esam savienība, kas balstās uz vērtībām, nevis tikai interesēm. Un, protams, situācija starp mūsu austrumu partneriem tuvākajos gados būs aizvien sarežģītāka, diez vai tā kļūs vienkāršāka, tāpēc mums jārīkojas konsekventi. Un domāju, ka mūsu apņemšanās attiecībā pret Moldovu šajā komitejā ir jāsaglabā. Paldies Vinglērkungam. Zahradilkungs nav, tad Alde grupas vārdā Takula kungs. Paldies priekšsēdētāji. Moldova ir svarīga partners valsts Eiropas Savienībai. ECFTA parakstīšana ir labs signāls attiecībām. Neskatoties uz sasniegto progresu un skaidru apņemšanos, ko paudusi valdība īstenot ECFTA, mums ir zināmas bažas attiecībā uz to, kā tālāk notiks ekonomikas un tirzniecības reformas, it īpaši to īstenošanu uz vietas. Banku krīze Moldovā arī ir kritiskā situācijā. Sektora uzraudzība šķiet nepietiekama un krīzes smagumu uz saviem pleciem iznes uzņēmumi ar apgrūtināt piekļuvu finansējumam. Politiskā krīze eh, traucē reformu īstenošanu valdībai un padara šo īstenošanu praksē grūtāku. Regulātoru iestāžu darbība tādā svarīgā jomā kā enerģētika, konkurence un iepirkumi rada ļoti nopietnas bažas arī attiecībā uz DCFTA īstenošanu. Un tas būtu jāņem vērā. Ētika un integritāte ir ļoti svarīga gan biznesā, gan politikā jāstiprina pretkorupcijas darbību, jo tas saistīts ir tiešā veidā ar ārējām tiešām investīcijām valstī. Tiesiskums ir jāievēro un uzticēšanās tiesu sistēmai ir absolūti nepieciešama, lai veicinātu ārvalstu investīciju piesaistīšanu. Tas viss parāda, ka ir nepieciešams atbalstīt Moldovu tās attīstībā, sniedzot makrofinansālu palīdzību, kas būtu viens veids, kā Eiropas Savienība var paust savu atbalstu. Un es ceru, ka parlaments tiks informēts par visu notiekošo Moldovu arī turpmāk. Thanks a lot, Mr. Takulā. Paldies, Takuls kungs. Elmuts Šolts goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Varu pievienoties iepriekšējiem runātājiem un arī vēlos pateikties referendam par līdz šim paveikto darbu. Un tas nozīmē, ka situācija Moldovas republikā ir, teiksim tā, ir vēl ievērojami uzlabojama it īpaši attiecībā uz demokrātiskiem standartiem, tiesiskumu, uzsākto reformu turpināšanu un tā tālāk. Tomēr vēlos arī īpaši izcelt referenta sacīto, ka ja mēs lemjām par šo makrofinanciālo palīdzību, tad ir nepieciešams veicināt ar to ilgspējīgu valsts attīstību un lai būtu skaidri saprotams, kā šīs reformas tiks īstenotas un kā tiks nodrošināta valsts tālākā attīstība. Pirmkārt, jau ņemot vērā tautas iedzīvotāju MVU intereses, lauksainiecība un tā tālāk. Tas ir pats svarīgākais. Tāpat laikā teikšu arī atklāti, ka nosacījumiem ir jābūt skaidrākiem, caurskatāmākiem. Un šovakar tikšanās ietvaros AFET komitejā ar komisāru Hānu par strateģisko dialogu ar austrumu kaimiņu attiecību valstīm, tad mums ir nepieciešama precizitāte. Un arī tur būs skaidrs, ka no komisijas priekšlikuma uh, puses vismaz ir ierosināts samazināt Moldovas finansējumu. Kas būs ar kredītiem, kas būs ar tiešo atbalstu, kas nenāk atpakaļ Eiropas Savienības budžetā, ilgtermiņu kredītu un procentu maksājumiem. Kā tas tiks nodrošināts? Es domāju, mums jābūt ir stingriem. Es esmu gatavs sadarboties ar referentu tālāk, lai redzētu, kā, ko, ko mēs darām vienā jomā, citā jomā. Un galu galā jākoncentrēs ir uz to, kā ievilktie politiskie procesi valstī šī neatkarīgās it kā tiesu sistēmas atkarība no politiskās elites tiek mazināta. Un katrā ziņā jānodrošina valsts tālākā attīstība šo palīdzību. Paldies! zaļie un FDD nav klāt, vēl par agru viņiem acīm redzot. Tad dodu vārdu vispirms komisijai un pēc tam ārējās darbības dienestam. Vispirms komisija lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Kā jau jūs noteikti zināt, Moldova kopš 2014. gada beigām saskaras ar sarežģītu makro ekonomikas un finanšu situāciju, kas ir banku krīzes rezultātā, lielā ziņā saistīta ar krāpniecību banku sektorā, arī Krievijas, Baltkrievijas un Eiropas Savienības tirniecības apjoma samazināšanās, kā arī divpusējo donoru sniegtā finansējuma samazinājums, tas skaitā no Eiropas Savienības. Līdz šim mēs redzējām eh, valdību, kas eh, bija gatava īstenot reformas, bet izveidot jauno valdību 16. gada janvārī, iecēļot jaunu centrālas bankas pārvaldnieku, kas SVF programmas ietvaros ir uzsācis nopietnas reformu īstenošanas eh, pasākums. Turklāt, kā jūs zināt, pagājušā gada februārī tika pieņemta re reformu programma, kuru apstiprināja arī Eiropas Savienība, kur ir paredzēts reformas tieslietu jomā un daudz ekonomikas reformu. Šajā kontekstā tieši Eiropas komisija ierosina jaunu makrofinansālas palīdzības veidu Moldovas republikai, lai izmantotu šo brīdi virzot uz priekšu reformas, bet ar skaidriem nosacījumiem. Šī darbība būtu saistīta ar stingriem nosacījumiem vairākās svarīgās jomās un kopīgā tēma būtu pārvaldības reforma banku sistēmā, enerģētikas sistēmā, regulatorā, ietvarā, publiskajā sektorā, publiskajos iepirkumos, ārējās revīzijās un citās jomās arī reformas uh, piemēram, investīcija klimata uzlabošana un DCFTA paredzētos e, nosacījums e, īstenot atbilstoši. Kā jau līdzīgas operācijas e, nosacījums būtu labs progress attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu. Un priekšlikumā skaidri arī pamatdaļā ir minēts, ka tas būs saistīts ar progresu asociācijas procesā, respektīvi DCFTA īstenošanu. Jebkura maksājuma daļa, kā jau visās MFA palīdzības eh, eh, instrumentos, tas balstīsies uz ārējās darbības dienas novērtējumu. Katra maksājuma daļa būs savu nosacījumu. Parasti MFA palīdzība ir saistīta eh, tikai labas programmas sastādīšana. Bet šajā gadījumā komisija ierosina nosacījumus katrai daļai. Nu, tas ir tas, ko mēs ierosinām, lai izmantot šo iespēju, atbalstīt reformu procesu, kas tiks eh, koordinēts arī ar citiem finanšu sniedzējiem Eiropas Savienībā. Tad būs piešķīrumi, būs galvenais finansējuma veids, jo Moldova vislabāk atbilst e, šim finansējuma veidam, tas visnabadzīgākā valsts reģionā, joprojām saņem palīdzību no SVF un Pasaules bankas, lai mazinātu atkarību no parāda. Tas tas, ko komisija ierosina Mēs e, atzinīgi vērtējam Moizes kunga ziņojumu. Mēs arī vakar e, diskutējām par to afetu komitejā, paudām savu atbalstu. Un es piekrītu referentam, ka mums vajadzētu nodrošināt, ka līdz likumdevēji, ja tie vēlas mainīt tekstu, koncentrēties uz apsvērumiem, lai neizjauktu delikātu kompromisu, kuru pirms trim, četriem gadiem kopīgs deklarācijas eh, ar parlamentu un padomi panāca eh, attiecībā uz makrofinansālas palīdzības sniegšanu. Tāpēc es aicinu atbalstīt referentu, koncentrēt savus uh, grozījumus uz apsvērumu punktiem. Un vakar mūsu komisārs Moskovisī nosūtīja vēstuli atbildot uz Moisa uh, kunga interreferentu vēstuli, apliecinot, ka regulāri informācija tiks sniegta padomēji un parlamentam kas saskaņā ar saprašanās memorandu pēc komitoloģijas noteikumiem tiks nodot dalību valsts komitejas apstiprināšanai un nekavēties nosūtīt parlamentam un padomēji. Un arī pēc katras finansējuma daļas izmaksas, kā jau komisārs norādīja, mēs esam gatavi piedalīties visās eh, informatīvās eh, sesijās, sniegt jebkādu papildu informāciju, kur jūs vēlaties šajā kontekstā Mēs aicinām parlamentu atbalstīt šo priekšlikumu bez būtiskiem grozījumiem, un, ja tomēr tas ir nepieciešams, tad grozījums koncerts uz apsvēru punktu. Un mēs labprāt atbildētu arī uz dažiem komentāriem, kurus izteica um, kolēģi. Mums būs ļoti stingras kontrolas attiecībā uz finansējumu izmantošanu. Pirmkārt, uh, pirms finansējuma sniegšanas tiks ievērojami izvērtēta uh, situācija, kā tas ir katru reizi. Saprašanās memorāns paredz arī ļoti precīzas normas attiecībā uz Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību, piemēram, atļauta Olaf pārbaudes, revīzijas palātas eh, misijas, kas eh, pārkāpuma atklāšanas eh, gadījumā uzreiz ļautu apturēt uh, jebkādu finansējumu turpmāk sniegšanu un pieprasīt atmaksāt jau sniegto finansējumu. Tā kā mēs varam e, sasaistīt šo atbalstu ar uzraudzības rezultātiem. Protams, ka riski pastāv vienmēr, bet ir acīm redzams, ka Moldova, līdzīgi kā citi makrofinanciālās palīdzības saņēmēji, saskaras ar pārvaldības problēmām, bet šāda piesardzīga pieeja attiecībā uz palīdzības sniegšanu palīdzēs mums labi tikt e, galā ar situāciju. Noslēgumā paldies par atbalstu, kuru referents paudis ir, un mēs komisijā ceram, ka jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu. Paldies! Liels paldies! Un tagad Jekšuber kungs no Eiropas arēsdarbības dienesta. Divas izvadītājs. Labrīt, dāmas un kungi, paldies priekšsēdētāji. Moldovā pēdējā gada laikā bija politiskā nestabilitāte, eh, bija politiska stabilitātes periods pēc ilgākas nestabilitātes. Uh, ir ievēlēts jauns prezidents. Viņš nu pat atgriezies no sava otrā ceļojuma uz uh, Maskavu, mēģinot uzlabot attiecības ar uh, Krievijas federāciju, vēlam viņam sekmes. Taču Moldovas republika pēc zināmās stabilitātes uh, perioda tomēr saskaņas daudziem izaicinājumiem ir jāapkaro korupcija, jānovērš slikta pārvaldība, un tas arī pazemina, protams, ekonomisko izaugsmu. Protams, ir rūpīgi jāizmeklē 2014. gadā notikušo plašo krāpšanos banku sektora. Eiropas Savienība cieši uzrauga politisko uh, notikumu gaitu, pamatojoties uz ārlietu padomas secinājumi 2016. gadā februārī. Uh, šie secinājumi vēl ar vienu ir spēkā 13. martā pirms uh, nedēļas publicējām uh, uh, īstenošanas ziņojumu, tātad skatījāmies, kā tiek īstenots uh, TCFTA un iepriekšējo prasību izpildi. Premjerministra Filipa klātbūtnē un augstās pārstāvis Magarini klātbūtnē mēs martā beigās skatīsim jaunākos rezultātus. Eh, pašreizējā eh, piešķīruma programmā eh, piešķīrumi tiks sniegt tikai tad, ja tiks izpildīti pienākumi, un par tālākiem priekšnoteikumiem jāvienojas abām pusēm. Mēs to visu darīsim, cieši sadarboties ar piemērošanās un reformu problēmu, programmu, par kuru vienojās Moldova gan ar SVF, gan ar Pasaules banku, un tas ir mūsu budžeta atbalsts konteksts. Starp citu, budžeta atbalsta sniegšanai arī līdzīgi noteikumi, ja tiesa neatkarība un. Nu, korupcijas apkarošana tie ir svarīgākie punkti. Ir arī citi. Mēs uzskatām, ka Moldovai pēdējo mēnešu laikā ir izdevies pieņemt svarīgas reformas. Ir svarīgi, lai šie soļi tālāk turpinātos. Mm un nebūtu soļi atpakaļ. Eiropas Savienība ir sniegus ieguldījumu Moldovas modernizācijā, tā skaitā arī tirzniecības attīstībā un cilvēku personīgos kontaktos. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības finansējums var ievērojami sniegt savu ieguldījumu Moldovas finansu um, tirzniecības. Um, iespēju palielināšanā, un uh, te arī var izmantot uh, jauno darba spēka iespējas. Kā mēs skaidri minējam 2016. gada padoms februāra secinājumos, mēs e, gaidām e, tausāms rezultāts un tādā kontekstā tad mēs varam atbalstīt piešķirumu atbalsta programmu. Paldies! Lielas paldies! Cerams, ka mēs varam arī novērot uzlabojumus. Pāris referenta. Ak, nē, Helmuts Šolts, priekšstādātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos ārējās darbības dienestam uzdot jautājumu. Jūs tikko minējāt par tiesiskās sistēmas progresu nepieciešamību, bet ir joprojām ievilkti procesi, ieslodzītie joprojām ir cietumā, nepieņemamos apstākļos, var savažotām kājām vai mājas arestā kas nedēļām, mēnešiem, gan arī gadiem netiek izskatīti viņa lietas, respektīvi. Ir liels tiesiskās nenoteiktības stāvoklis, un tiek apsūdzēti pat advokāti, kas eh, ņemas aizstāvēt šos cilvēkus. Līdz ar to ir nepieciešams eh, protams, izvairīties no tiešas iejaukšanās tiesu sistēmā, bet ir nepieciešams ievērojams uzlabojums situācijā, kā ārējās darbības dienas sekošiem procesiem. Šūbelkungs. Es atbildēšu angliski, ja drīkst. Lielas paldies. Es domāju, jums ir pilnīgi taisnība. Es uh, varu tikai piekrist vairāk kārt. Mēs jau esam minējuši šo problēmu, galvenokārt eh, arī pagājušais, tad, kad uh, prezidents apmeklēja Briseli, augstā pārstāv un arī abi priekšsēdētāji Junkerkungs un Tuskungs tos kā ar meturpinām pie tā strādāt, vēl ar vienu ir daudz daramā attiecībā uz tiesu neatkarību. To mēs esam skaidri pauduši vairāk kārt, ka mēs neuzskatām, ka jūs minētās lietas ir arī citas lietas, ne tikai pret politiķiem, bet arī žurnālistiem, advokātiem, ka šīs lietas tiek atbilstoši izskatītas, un mēs esam aicinājuši izvairīties no kādas politizācijas. Šādu viedokli mēs arī turpmāk paudīsim. Var sacīt, ka 31. martā asociācijas padomi arī šo tematu skatīs kā vienu no svarīgākajiem. Paldies! Lielas paldies! Un tagad um, eh, mēs kungam vārds. Paldies priekšsēdētē! Vēlos pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem par viņu konstruktīviem komentāriem, kas izskanēja šodien. Un esmu pateicīgs arī par konstruktīvo, realistisko pieeju. Es ierosinātu individuāli satīties ar katru no jums nākošnedēļ. Tā ir nedēļa pirms grozījuma iesniegšanas termiņa, skalīgā termiņa pirms termiņa. Un pamatojoties uz komisijas dokumentu un uz jūsu rīcībā esošo informāciju visam jūsu prioritātēm, mēs pieņemsim lēmumu, kā virzīties tālāk. Un tad, protams, būs arī sanāksme visiem ānu referentiem. Tas eh, iespējams neiekļaus vienu politisko grupu, taču es ceru, ka mēs varēsim izveidot konsensu, panākt to pa nākošu nedēļu vai katrā ziņā pirms eh, grozījuma galīgā iesniegšanas termiņā, lai mēs varam virzīties tālāk. Vēlos arī pateikties komisijai un ārējās darbības dienestam par viņu realistisko, piesardzīgo un tomēr arī konstruktīvo pieeja šim jautājumam. Manā skatījumā tā var panākt līdzsvaru un mēs to radīsim un atainosim arī galīgai lēmumā. Bez, kā ceru, nepieciešamības mainīt šo uzmanīgi um, panākto vienošanos kurai jau ir daudz darba ieguldīts, lai panāktu drošību ne tikai attiecībā uz šo vienošanos, bet arī uz citām uh, atbalsta pakotnēm, kas attiecas uz austrumu partnerību uz valstīm. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir noslēgts. Darb. 5. aprīlis ir uh, 2012. grozam iesniegšanas termiņš. Mm. Un 4. maijā būs galīgās balsojums Inte. Pāriem pie nākošā darbābas kārtīgs punkts viedokļu apmaiņam par vispārējo preferenču sistēmu plus Šrilankai. Šrilanka ir iesniegos pieprasījumu īpašajiem noteikumiem par ilgspējīgu pārvaldības atbalstu. Jūlija GPS plus, to sauc anglis vai VPS plus Latvijas, tas attiec uz tām valstīm, uz kurām attiec 66% visu tarifu līniju, un apmaiņā pret to dalībvalstīm ir jāapņēmas uzlabot un īstenot, tātad īstenot savās valsts 27 starptautiskās konvencijas. 11. janvārī Eiropas komisija pieņēma lēmumu pieņemt delegāto, deleģēto aktu, kas paredz vispārēju preferenču sistēmu plus Šrilankai. Pēc dažādu deputātu lūguma Interkomiteja pieņēma lēmumu paildzināt uh, termiņu mūsu pārdomām līdz 11. Mājām, tam, uh, mājām, tā lai mēs varētu apspriest šo tematu un pieņemt lēmumu, vai mēs varam atbalstīt šo komisijas priekšlikumu. Uh, šo lēmumu, vai arī mums tas ir jā, jānoraida, jānoraida šis deleģētais akts. Mēs tad eh, to piedāvājam īstajā brīdī. Mums ir arī laiks izskatīt no augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Šrilankā. Un mums ir arī laiks šodien apspriest ar ekspertiem šo tematu, ir acīm redzams, ka darba tiesības e, konvencija 87. 28 netiek atbilstoši īstenot no Šrilankas valdības puses, tad arī tas aspekts ir jāapspriež. Šodien mūsu rīcībā ir trīs eksperti, un es aicināšu viņus uzstāties vismaz piecas minūtes lai mūsu rīcībā būtu arī pietiekami daudz laika apspriest šos jautājumus ar eh, mūsu komitejas locekļiem, pavisam 45 minūtes, un viss mm, kopā šis laiks paredz to, ka jā, jāierobežo arī mūsu deputātu uzstāšanas laiks. Vispirms došu vārdu Eiropas ārējās darbības dienas pārstāvim, tad komisija un tad Šrilankas vēstniekam. 5 minūtes jums katram. Un kā pirmais eh, Eiropas arēs darbības dienas lūdzu. Jā, liels paldies. Mm, Ievadam. Šrilanka zaudēja GSP plus 2010. gadā, tāpēc, ka iepriekšējā valdībā izno cilvēktiesību pārkāpums un tāpēc, ka arī tā valdība nevēlēja sadarboties ar ANO un ES. Ir pat labam jauna politiskā situācija, tā izveidojas 2015. gadā janvārī, tika ievēlēts prezidents Rezen un Ranīla Dekramazinga tika ievēlēts par premjerministru. Šī jaunā valdība izveidoja uh, Um, ievērojumu reformu programmu, lai risinātu problēmas pārvaldības, ekonomiskās um, attīstības un tiesiskuma jomā, un arī palielinātu atbildību pil pilsoņu karu kontekstā. Mēs augstu vērtējam Šrilankas pēdējo divu gadu laikā panākto progresu attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un pamat brīvību atjaunošanu. Ir vēl ar vienu reformas, kas turpinās spēkā jaunā konstitūcija, kas jānodrošina politiskais e, risinājums, sadalot pilnvars. Te ir arī runa par e, izpildu prez, prezidentūras um, atteikšanos no izpildu prezidentūras, bet katrā ziņā šī valsts ir ceļā uz izlīgumu un tiek veidots pārējais tiesiskumu, tiesu mehānisms, kā valdība to ir apliecināja 2015. gada oktobrī pieņemtā ANO rezolūcija. Jaunā valdība arī konstruktīvi sadarbojas starptautisko sabiedrību, tā skaitā ES un ANO. Mēs esam izveidojuši atvērtu un konstruktīvu dialogu par ļoti jutīgiem jautājumiem. Šrilankas premjerministrs pagājušā gada oktobrī viesojās Briselē, starptautiskās tirdzniecības ministrs ir divreiz apmeklējis Briseli šī gada laikā, un arī finanšu ministrs janvārī uzturējās Brisele. Pagājušajā gadā mēs izveidējām jaunu darba grupu pārvaldības cilvēktiesību un tiesiskumu jautājumos. Otrā šīs grupas sanāksme notika pagājušajā nedēļā Kolombo pilsētā. Un jautājumi, kurus mēs apspriežam darba grupā, ir daudz plašāki kā GPSP plus prasības un apņemšanās, kuras ir sniegušas valdība, arī nodrošina minimumu, lai varētu tikt piešķirt GSP. Plus, man jāsaka, ir arī laba sadarbība ar ANO, ar ANO cilvēktiesību padomi. Uh, Un tur arī īpašie referenti Šrilankas valdība ir uzaicinājusi visus īpašos eh, referentus, un daudzi no viņiem jau ir apmeklējuši šo valsts pagājušā nedēļa, un, ä, eh, pagājušā gadu un aizpagājušā gadu. Kā jau tika minēts, ANO eh, cilvēktiesību komisāra ziņojums par cilvēktiesību sitām Šrilankā tika publicēts marsa, martā. Un uh, rīt no Ženevā notiks diskusijas par šo ziņojumu. Un gaidāms, ka uh, no šīs diskusijas izrietēs jaunā rezolūcija, ko atbalstīs arī Šrilankas valdība. Ar to tiks piešķirt divi gadi Šrilankas valdība, lai tā izpildītu saistības, ko uzņēmās 2015. gada oktobrī. Tā ir, ka apņemšanās saraksts bija ļoti ambiciozs un ar pusotru gadu e, šo prasību izpildē nebija pietiekams. Mēs atzīstam, ka ir vajadzīgs vairāk laika. Te man arī būtu jās, jāsaka, ka mēs turpināsim cieši sadarboties ar Šrilanku noturēsim nākošo apvienoto komisijas augsmī uh, augstākā līmenī šī gada gaitā. Rezumēt, varu sacīt, ka progress turpinās, kaut arī dažkārt liekas, ka tā ātrums ir lēnāks nekā mums patīk, taču jāpaturprātā, ka šīs reformas ir sarežģītas un Šrilankas valdībā ir nepieciešams starptautiskais atbalsts, lai reformas īstenot. Un vēl ir jāpaturprātā, ka Šrilankā ir daži elementi, un iespējams arī ārzemēs, kas mēģina izjaukt šo procesu. Mēs vienu, esam vienojušies par to, ka vairāk vēl ir darāms, taču katrā ziņā Šrilanka ir uz pareizā ceļa, un tendence ar vienu ir pozitīva. Paldies! Priekšsēdētājs, liels paldies! Sanda Galina bija pieteikusies uzstāties komisijas vārdā, taču es viņu neredzu. Kurš pārstāv komisiju? Ak, tā, lūk, lūdzu. Jā, labrīt. Līna kundze ne, nevarēja ierasties, jo viņa pat laban ir ar Argentīnā, jo viņa piedalās sarunās ar Merkurs un valsti. Taču, protams, ka viņai būtu pateic būt šeit. Viņa Es viņā es esmu Nekos Zaimis, es uh, Digitrade esmu atbildīgs, atbildīgs par ilgspējīgo attīstību. Paldies, ka var apspriest uh, Šrilankas uh, pieteikumu. Mēs jau pagājušajā gadā decembrī apspriedām šo mm, priekšlikumu, bet šīs ir pirmās diskusijas tagad pēc tam, kad uh, komisija pieņēma lēmumu piešķirt GSP plus Šrilanka. Es runāšu īsi, jo manai kolēģei izdevies izteikties 4 minūtēs 59 sekundēs, mēģināšu izteikties vēl īsāk. Es runāšu par izvērtējumu, protams, par plašāku kontekstu. Pirmkārt, runājot par procesu. Daudz no šīs eh, informācijas jau ir pieejams eh, personāla dokumentā, eh, kas ir pielikums daudzjātiem aktam Pagājušajā gadā jūlijā komis um, Šrilanka iesniedz pieteikumu, un tad uh, komisija bija jāizvērtē saskaņā GSP, GSP uh, regula jāizvērtē, vai tiek izpildīti kriteriji, tātad uh, neaizsargājamības, uh, ekonomikas kriteriji, tad arī tiek izpildīts 27 konvencijas, kas minēts GSP regula, un tad ir apņemšanās sadarboties ar Eiropas komisiju, Eiropas komisijai uzraugot procesu. Tika pieņemts lēmums, kā zināt, 11. janvārī. Sešu mēnešu laikā vēlos atgādināt, ka šādu termiņu izvirza GSP regula bieži vien trešās puses ir komentējuši, vai mēs nevaram atlikt kaut ko zālāk laiku. Pagaidīt, diemžēl, KSP Eh, regulā tas nav paredzēts, komisija jāpieņem lēmums sešu mēnešu laikā. Tagad pievēršoties mūsu izvērtējumu. Izvērtējums ir atrodams um, personāla darba dokumentā. Protams, galvenais elements ir tāds, ka mēs neesam secinājuši, ka ir ievērojami trūkumi, lai efektīvi iztenot kādu no 27 konvencijiem. Tālos tomēr norādīt, ka tas nenozīmē, ka viss ir perfekti un nav nekādu trūkumu Šrilankā. Nebūtu ne. Šī problēma, kā, eh, programma, kā jau vairāk kārt šai komitē esam apsprieduši, ir eh, tāds kā stimuls, tas netiek sniegts valstīm, kurā viss jau lieliski, citā tāda valsts būtu ļoti maz. Tā ir, tas ir stimuls reformu īstenošanai. Tāpēc komisija ir identificējusi arī ar ārējās darbības dienestu eh, un citu komisijas dienas, kā nodarbinātības tirdzniecības eh, ģenerāldirektora atbalstu. Problēma jautājums ir daudzas lietas, kas vēl ir apspriežams, konvencijas, piemēram, un tas tiks arī ņemts vērā GSP uzraudzībā. Komisija ir trīs pīlāri, mēs eh, secinām, kādi ir trūkumi, taču arī konstatējam, kāds ir progress eh, trūkuma novēršanā un arī kādi ir ierobežojumi labumu guvēju. Un mēs esam sasnām, ka Šrilanka izpild regulas prasības tieši tāpat, kā mēs esam piemērojuši regulu citiem labumu guvējiem. Komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt GSP plus režīmu Šrilankai. Tagad nedaudz pastāstīšu par kontekstu. Ļoti svarīgi ir atkārtot, ka atšķirībā no pārējām GSP plus regulām, GSP monitoringa Eh, reformas ir ļoti svarīgs pašreizējā regulā. Tas attiec uz GSP plus dialogu, uz citiem monitoringu pasākumiem. Es te neatkārtošu to. Taču vēlos uzsvērt vienu elementu, kas ir nedaudz atšķirīgs Šrilankas gadījumā, salīmē ar citiem labumu guvējiem. Un šajā gadījumā GSP plus uh, monitorings tiks uh, stiprināts ar diviem elementiem. Līdztekus komisijas uzraudzīšana, nu, veiktai uzraudzīšanai. Te ir eh, divi, divi ceļi. Pirmais, ko jau minēja ārējās eh, starpības dienas kolēģi. Tātad divpusējās attiecības mums jau ir cilvēka tiesība. Dialogs ar Šrilanku ir jau divas sanāks bijuši. Un tad tiek apspriest visas, eh, tiek apspriest visas jautājumi, kas ir iekļaut GSP plus uzraudzību. Bet tātad trūkumi ir daļa arī no šī cilvēka tiesība dialoga. Otrais elements ir uh, ANO aspekts. Tas attiec arī uz citiem labu guvējiem. Norisinās ANO mm, iekšēnē augsts um, eh, dzīvīgas um, eh, diskusijas. Jūs zināt, ka rīt būs arī diskusija Ženevā par Šrilanku. Un mēs tiešām ceram, ka tiks panākt vienošanās jauna rezolūcija, kas parāds iespējams divus vēl citus gadus, um, divu gadu periodu, kur laikā Šrilankai ir jāizteno apņemšanās, kas ir iekļauts rezolūcijā. Tātad tas attiec uz GSP plus monitoringiem plus daudzīšiem. Noslēgumā vēlos sacīt, ka, protams, tagad uh, regula tiek skatīt padomē Eiropas parlamentā. Mums ir sev jāuzdod jautājums, pamat jautājums, kad mēs paraugāmies šādu veidu lēmumiem norisinās reformas Šrilankā, mēs tiešām vēlamies šai valstī palīdzēt, tad kādā veidā mēs varam veicināt šo procesu, to pieņemot vai noraidot, tātad pieņemot GSP plus pietiekam vai noraidot to. Paldies! Liels paldies! Dažkārt mm, pasauli nav tikai melnbaltu, bet mēs arī varam domāt par to, kā. Ka veicināt 27 konvenciju īstenošanu. Te nav tikai jautājums par pieņemšanu, delģētā akta pieņemšanu vai noraidīšanu, bet arī var padomāt par iespēju izveidot ceļa karti vai kaut ko citu, kā mēs to darījām. Lambijas gadījumā tā tad. Mm, kā parastā dzīvē vienmēr jautājums ir, nav tikai starp melno un balto, bet tagad došu vārdu Šrilankas vēstniekam Eiropas Savienību Patmi Perēkungam. Thank you very much. Uh, distinguished. Paldies. Godājumi Eiropas parlamenta deputātī, man ir ārkārtīgi liels gods uh, būt uh, šeit klāt, un paldies priekšsādātāji, ka devāt man vārdu, lai es varētu izteikties par Šrilankas pieteikumu vispārējo preferenču sistēmai. Pēc uh, ļoti lielas izolācijas Nacionālās vienotības valdībā kopā ar premjerministru ir nolēmuši uh, uh, uzlikt mūsu valsts uz pareizā ceļa. Tātad mēs vēlamies nodrošināt tiesiskumu, samierināšanos un ekonomisko attīstību. Pirms diviem gadiem notika vēlēšanas, un tās ļāvā Šrilankai turpināt uh, šīs demokrātiskās vērtības, kas mums visiem ir dārgas. Eiropas monitoringa misija, kur piedalījās arī deputāti, piedalījās uh, Šrilankas uh, parlamenta vēlēšanās un nāca klajā ar dažādām rekomendācijām, lai uzlabotu procesus valstī. Un uh, šīs rekomendācijas valdība jau ņem vērā. Kā jau Eiropas Savienība apzinās, Šrilanka uh, mēģina aktīvi iesaistīties um, Eiropas Savienības uh, sistēmā. Mēs uzskatām, ka šāda iesaistīšanās ļaus mums identificēt problēmas, ar ko mēs saskaramies uh, cilvēktiesību un citās jomās, tādējādi palīdzot mums rast risinājumus. Tas mums ļaus veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai mēs varētu aizsargāt visu mūsu iedzīvotāju tiesības. Tas arī ļaus noteikt konkrētas jomas, kur mums ir vajadzīga tehniskā palīdzība un kapacitātes veicināšana. Tieši tāpēc mēs mēs esam apņēmības pilni, un pirms 16 eh, mēnešiem Šrilanka pieņēma rezolūciju, kur mēs uz, uzņemamies pienākumu veicināt samierināšanu Šrilankā. Cilvēktiesību padome uzņēma šo rezolūciju ļoti pozitīvi, Un, eh, protams, ka pastāv arī eh, dažādi negatīvie spēki, taču neskatoties uz to, Šrilankas valdība ir apņēmības pilna virzīties uz priekšu. Mēs vēlamies nodrošināt tādu valsti, kur būtu tiesiskums, kur cilvēktiesības tiktu ievērotas, kur ik viens iedzīvotājs tiktu cienīts un kur plašasiņas līdzekļi spēlētu savu lomu. Mēs arī ticām tiesneša neatkarībai un eh, tādai valstī, kur visi ir vienlīdzīgi. Tas ir ļoti uh, uh, atšķirīgi no uh, um, tās situācijas, kāda valstī pastāvēja pirms 2011. gada. Tagad daudzi bēgļi mēģina atgriezties mūsu valstī, lai veicinātu samierināšanas procesus. Mēs uzskatām, ka uh, mums uh, nav jāpakļaujas tiem politiķiem, kas ir šauredzīgi un mēģina tikai panākt savus mērķus. Mēs vēlamies iesaistīt pilnīgi visus šajos parlamentārajos procesos. ANO ģenerālsekretārs, augstais cilvēktiesību pārstāvis un arī eh, citi, kas ir viesojušies Šrilankā, eh, priecājas par panākto progresu. Deputāti un eh, komisijas pārstāvji arī ir viesojušies mūsu valstī. Tāpat arī esmu priecīgs paziņot, ka mēs ļoti nopietni uztveram ANO augstā pārstāvja ziņojumu, un Šrilanka vēlas pieņemt arī rezolūciju, kas ļautu veicināt eh, tiesiskumu un cilvēktiesību Šrilankā. Šī rezolūcija tiks iesniegta cilvēktiesību padomē Ženēvā, un to parakstīs arī Vācija, Lielbritātija, Austrālija, Kanāda, eh, Jaunzēlanda un ASV. Šī rezolūcija apsveic Šrilankas ieguldījumu eh, šajos procesos un tiks veicināta arī Tālāk cilvēku tiesību stiprināšana nodrošinot tiesiskumu Šrilankā. Augstais pārstāvis turpinās izvērtēt procesus attiecībā uz rekomendāciju īstenošanu un sniegs rakstveidu ziņojumu cilvēktiesību padomē nākamgad. Uh, Līdz 2015. gadam ar eh, Eiropas Savienību gandrīz nebija dialoga, bet kopš šī laika ir bijušas ļoti daudzas augsta līmeņa vizē, vizītes abās eh, pusēs. Tāpat arī ir noteikts uh, divpusējo sanāksmju kalendārs. Te ir runa gan par eh, darba grupām, kas strādā pie cilvēktiesību jautājumiem, tāpat arī tirzniecība un attīstības sadarbība. Šrilanka ir apņēmības pilna katru gadu organizēt šādas sanāksmes, lai varētu apspriesties par visiem mums interesējošiem jautājumiem. Eiropas Savienība sniedz ļoti lielu atbalstu ekonomiskām, sociālām un arī kultūras vajadzībām, mēģinot atjaunot mūsu valsti pēc kāra, un mēs to ļoti augstu novērtējam. Tieši šī iesaistīšanās ir uh, eh, ļāvusi panākt, ka uh, zvejniecības aizliegums uh, pagājuši, kad tika atcelts. Tieši tāpēc mēs varam apgalvot, ka jūsu paustās šaubas tiks uztvērtas ļoti nopietni, un mēs ceram, ka līdz ar to vispārējo preferenču sistēmu varēs atjaunot Šrilankai. Šrilanka ir gatava sadarboties, un vēlas uzaicināt jūs, eh, priekšādētāji un jūsu komitejas locekļus, viesoties Šrilankā, lai jūs varētu izvērtēt panākto progresu un sniegt savas rekomendācijas. Šrilankas sadarbība ar Eiropas parlamentu tagad ir sasniegusi jaunu līmeni. Nākamēnes Šrilankas parlamenta pārstāvji eh, viesosies Briselē pēc Eiropas parlamenta priekšādētāja uzaicinājuma. Uh, mēs eh, runāsim par finanšu uzraudzības jautājumiem. Priekšādētāja beigās es vēlēs, vēlētos vēl teikt, mm, ka mēs noteikti gūsim labumu no VSP plus mehānisma. Makroekonomiskā stabilitāte ļaus mums daudzveidot eh, mūsu eksporta grozu, lai mēs varētu uh, atjaunot eh, šo trauslo ekonomiku, kas vēl ar vien cieši no lielajiem parādiem. Tāpat ir jādomā arī par lauku iedzīvotāju labklājību. 84% no iedzīvotājiem dzīvo laukos, jo īpaši ziemeļos un austrumos, kur iedzīvotāji ļoti cietuši no konflikta un kur ļoti svarīgi ir samierināšanās procesi. Tāpat arī ir jādomā par uh, sieviešu uh, tiesībām. Uh, 1960. gadā Šrilanka ievēlēja pirmo sievieti premjerministri. Tagad, diemžēl, šis progress ir mazliet sarucis. Tieši tāpēc VSP plus sistēma ļaus eh, sievietēm Šrilankā eh, strādāt mazos un vidējos uzņēmumos un tāpat arī palīdzēs pašnodarbinātajām dažādās rūpniecības nozarēs. Tāpat Mums ir jādomā par tālākām Eiropas Savienības un Šrilankas divpusējām attiecībām. Mēs uh, ceram, ka Eiropas Savienība mums kļūs par vēl svarīgāku partneri uh, uzņēmējdarbībā, tirzniecībā un pētniecībā, tādējādi ļaujot strādāt arī pie cilvēktiesību jautājumiem. Paldies! No Mēs esam pārliecināti, ka VSP plus sistēma noteikti dos ekonomisko labumu, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet no otras puses mēs arī uh, saprotam, ka tas sevi ietver uh, dažādus pienākumus. Vispirms dosim vārdu mūsu pastāvīgajam referentam par VSP un Dienvidāziju, un pēc tam varēs izteikties pilnīgi visi. Lūdzu, piesakieties runāt. Tagad mēs saņemsim vērā jūs pieteikumus. Referents par VSP Kristofers Fjellners nav klāt, viņam uh, radās problēmas ar lidojumu. Daniels uh, mums izklāstīs viņa nostāju. Došu vārdu katram uz divām minūtēm, citādi mums būs sarežģīti izskatīt visus darba kārtības punktus. Godāmie kolēģi, es atvainojos Kristofera vietā. Viņš uh, izbrauca ļoti agri, no rīta, bet viņa lidojums tika atcelts. Viņš ieradīsies vēlāk. Un es eh, tagad pastāstīšu, kas viņam bija sakāms. Spriežot par VSP, plus, mums vajadzētu vienmēr atcerēties par divām lietām. Pirmkārt, mēs nevaram sagaidīt, ka katra valsts būs perfekta. Mēs šeit nerunājam par Kanādu vai Norvēģiju. Uh, Šādā gadījumā VSP plus sistēmas vispār nebūtu. Otrakārt, mums vajadzētu runāt par 27 eh, konvencijām un tikai un vienīgi par 27 konvencijām. Tikai šādā veidā Eiropas Savienība varēs būt ticama, izmantojot VSP plus sistēmu. Tātad mums ir cieši jāseko līdzi 27 konvenciju īstenošanai. Ja mēs skatīsimies uz citiem punktiem, tad iespējams mēs noteiksim atšķirīgus mērķus dažādām valstīm, un mēs piemirsīsim par šīm 27 konvencijām un norādīsim, ka tās nav nu, nemaz tik svarīgas. Tagad par Eiropas parlamenta lobu. Mums vajadzētu paskatīties, vai komisijas izvērtējums ir pareizs. Tātad regulāra paredzēta dažādu trūkumu izskatīšana, un mums vajadzētu nodrošināt, lai šie trūkumi nebūtu pārāk smagi. Council. ANO cilvēktiesība padome mums ir devusi iespēju um, nodrošināt iepriekš minēto. Tagad par Šrilanku. Vajadzētu mm, paskatīties uz milzīgajām pārmaiņām Šrilankā pēc pilsoņu kara beigām un tamilu iedzīvotāju vajāšanas. Šrilanka zaudēja VSP plus sistēmu 2011. gadā. Indikātori tagad iet pareizajā virzienā. Uh, VSP plus statusa zaudēšana 2011. gadā noveda pie komisijas veiktajiem izvērtēšanas pasākumiem. Monitorings pašlaik ir daudz striktāks nekā iepriekš. Um, VSP plus piešķiršana nenozīmē, ka viss ir kārtībā. Vēl ar vienu ir vajadzīgs progress. Mani uztrauc kāda lieta, un proti terorisma novēršanas likums. Augstais pārstāvis arī pauž par to bažas savā ziņojumā par spīdzināšanu un arī pēdējā ziņojumā par cilvēktiesībām. Parlamentam ir skaidri jāpasaka, ka šīs likums ir ļoti būtisks, jo Šrilankai ir jāņem vērā, ka tai ir jāizteno konvencija pret spīdzināšanu un uh, cilvēku necienīgu rīcību. Mums uh, vajadzētu darīt visu, lai Šrilankā izdarītu grozījumus šajā likumā. Tāpat, ja mēs izteiksim iebildumus deleģētiem aktam, mēs um, iespējams uh, nevarēsim palīdzēt Šrilankai īstenot konvencijas. PSP plus sistēmas iesaldēšana nepadarīs situāciju Šrilankā labāku, gluži otrādi. Tagad uh, Dienvidāzijas referents uh, Kariņkungs. Paldies, Karimkungs. Paldies priekšādātāji. Vispirms es vēlētos uh, pateikties par ieguldīto darbu un uh, to, kas ir noticis parlamentā attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesiem. Es uh, tikos ar uh, Šrilankas premjeru um, jau vairāk kārt. Un, uh, Pēdējās divās reizēs, kad mēs tikāmies, es skaidri norādīju, ka Eiropas parlaments spēlēs eh, savu lomu, izskatot eh, šo konkrēto pieteikumu. Un tagad šis process ir sācies. Tagad papildināšu Daniela Kaspārī komentārus ko viņš izteica Kristofera vārdā. Uzskatu, ka pirmām kārtām ir absolūti nepieciešams, lai parlamenta kritēriji būtu vienoti un lai tie vienādi attiektos uz visām valstīm. Šeit nedrīkstētu būt nekādu atšķirību. Ko mēs pašlaik esam sasnieguši? Protams, ka Eiropas parlaments veic milzīgo progresu, ko Šrilanka ir panākusi. Domāju, ka visiem tas ir skaidrs. Tāpat arī mēs apsveicām šo pieteikumu. Uzskatu, ka ir jūtama vēlme pielikt punktu šiem procesiem, un tas, protams, ļaus padziļināt attiecības starp Šrilanku un Eiropas Savienību. Tomēr mums vēl ar vien ir dažādas bažas, un Daniels jau uz tām norādīja, tāpēc es varu neiedziļināties detaļās. Bet jo īpaši, protams, ir jārunā par terorismu novēršanas likumu un pašreizējo situāciju šajā jomā. Šrilankai pašlaik ir pagaidu periods, tad no šī brīža līdz maijam, kur eh, Šrilanka var mēģināt vēl kaut ko darīt un, protams, strādāt arī pie citiem jautājumiem. Protams, mēs arī ļoti labi apzināmies, un uz to norādīja arī EADD šodien, kā pastāv dažādi elementi, kas varētu šo procesu ietekmēt. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai procedūras parlamentā vienādi attiektos uz visiem. Vēl gribēju runāt par vienu elementu. Es gribēju to pieminēt, lai mēs varētu padomāt, kā konstruktīvi virzīties uz priekšu. Uzskatu, ka šeit ir vajadzīgas tādas padziļinātas sarunas ar visiem deputātiem. Es ceru, ka tas ļaus arī dot skaidrs norādes Šrilankas valdībai, kā virzīties uz priekšu. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu uzskata tieši šādā veidā, un kā jau komisija norādīja, iespējams šeit ir trīs ceļu monitoringa process. Protams, ka ir VSP plus monitorings, tad ir divpusējs monitorings, un tad ir ANO. Bet varētu būt arī ceturtais ceļš, un tā varētu būt eh, pati Šrilanka. Tā tad ir vajadzīga tāda patiesa apņemšanās no Šrilankas puses. Uh, virzīt šo progresu uz priekšu. Mums ir eh, pavisam tāds eh, neliels laika periods, kurā mēs varētu kaut ko tādu gaidīt. Gracias, Nākamā runātāja Rodrigo Piņūra kundze. Paldies, eh, priekšādātājs. Gribēju norādīt, ka mūsu referente Elisija Moskva nevarēja ierasties, tāpēc tagad nolasīšu, ko viņa uzrakstīja. VSP Plus ir rīks, kas ļauj mums veicināt tirzniecību um, un, jo īpaši, nodrošināt ilgspējīgu attīstību. 2010. Uh, gadā VSP plus sistēma tika uz uh, laiku apturēta. Mēs uh, saņēmām ANO īpašo pārstāvju ziņojumus un tika veikts arī cita veida monitorings. Cilvēktiesību instances norādīja, ka pastāv trūkami Šrilankas dažādu cilvēktiesību konvenciju īstenošanā. Šī gada sākumā mēs noteicām pārbaudas periodu, ko veica šis parlaments uz diviem mēnešiem. Tāpat arī mēs izskatījām pēdējo ANO augstā pārstāvju ziņojumu, kas tika publicēts pirms dažiem mēnešiem. Tas ļauj Šrilankas iestādēm um, izdarīt eh, pēdējos labojumus. Tā tad ir jāievieš grozījumi, jo īpaši terorismu novēršanas likumā un krimināla procesa likumā. Programmas eh, ticamība tagad tiek likt uz spēles no viesas, vienas puses mums ir jāpaskatās uz šīs programmas progresīvo raksturu, un eh, to, ka VSP plus varētu būt sākuma punkts padziļinātāja sadarbībai, un, protams, ka mums ir jāatzīst arī valdības veiktie soļi. Mēs izskatīsim savu lēmumu balstoties uz ANO augstā pārstāvja eh, ziņojumu par to, kā eh, šīs programmas tiek īstenotas. Mēs mēģināsim panākt eh, no, īsto līdzsvaru starp abām šīm pusēm. Mēs uzskatām, ka VSP plus nav tikai ratificēto konvencijas saraksts. Mēs uzskatām, ka tas ir politisks rīks, uh, kas ļauj efektīvi sadarboties ar tiem partneriem, kas vēlas uzlabot situāciju valstī. Parlaments pauž Eiropas pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības balsi. Tieši tāpēc mums ir jādomā par ilgspējīgu attīstību. VSP plus potenciāla atzīšana attiecībā uz izaugsmi Šrilankā un cerot uz uh, reāliem uzlabojumiem, mēs eh, cieši sekosim līdzi šai situācijai pirms eh, mēs eh, pieņemsim galīgo lēmumu. Tāpat arī es gribētu jautāt vēstniekam, vai viņš varbūt varētu sniegt aktuālāku informāciju par krimināla procesa likumu un terorisma novēršanas likuma grozīšanu. Komisijai un ārējās darbības dienestam es gribētu zināt, kāda ir uh, sadarbība ar ANO un ANO augsto pārstāvbēgļu jautājumos. Es gribētu aicināt visus, kas uh, tagad runās, nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Desarneses kundze tagad, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Uzskatu, ka, kā jau visi norādīja, Šrilanka kopš 2010. gada ir panākusi labu progresu, un tieši tāpēc tas būtu jāņem vērā, bet uh, Mums ir arī jāsaprot, ka parlamentam vēl ar vien ir bažas, un šīs bažas ir visnotaļ pamatotas. ANO ir sagatavojis ziņojumu par cilvēktiesību situāciju valstī, un e, tur ir arī paustas dažādas šaubas. Protams, ka Šrilankā ir mēģinājusi panākt progresu, bet e, pats svarīgākais ir turpināt šo progresu un pildīt uzņemtās saistības. Mums, eh, protams, ir jādomā arī par dialogu turpināšanu, mums ir jābūt atklātiem un konstruktīviem attiecībās ar Šrilanku, un vajadzētu arī um, mēģināt veicināt, lai Šrilanka turpinātu iet pa pareizo ceļu. Noslēgumā es gribētu norādīt, ka mums vajadzētu sniegt atbalstu Šrilankai un nekādā gadījumā nevajadzētu aizvērt nevienas durvis. Paldies, Desārnes skundzei. Tagad Anna Marija Minēra. Paldies, priekšādātāji. Es, es izskatos, izsakos Lorānas Sančesas Kaldentēja vārdā un, protams, arī paužu savas domas. Tad nosīšu tekstu, ko rakstīja Sančes Kaldentēja. Sekoju e, cieši līdzi Šrilankas cilvēktiesību situācijai. Un e, priecājos par valdības eh, uzņemtajiem pienākumiem. Tomēr, eh, ņemot vērā citu cilvēktiesību institūciju paustās bažas, gribu arī atzīmēt, ka sasniegtais progress nav liels. Gribētu uzdot jautājumus paneļa dalībniekiem, un tie attiecas uz cilvēktiesību reformu ieviešanu Šrilankā. Vispirms, eh, ziemeļu Uh, provinču um, vadītāji Šrilankā ir atzīst, ka tikai 5,2% no atsevinātajām zemes teritorijām ir atdotas tamiliem. Kā tiks nodrošināts, lai šis uh, progress uh, tiktu panākts? Nākamais. kustība pret visu veidu diskrimināciju un rasismu savā ziņojumā ir kritizējusi nesodāmību, kas vēl ar vien tiek konstatēta Šrilankā. Un uh, šis ziņāms tika publicēts 2016. gada augustā. Ņemot vērā šos atzinumus, uh, Kā jūs eh, nodrošināsiet, ka Šrilankā pildīs eh, ziņojumu, ko tā ir ratificējusi 2016. gada maijā attiecībā uz pazudušo cilvēku meklēšanu? Ņemot vērā šos samierināšanas procesus, es uzskatu, ka eh, vajadzētu arī iesaistīt vietējos un starptautiskos tiesnešus starptautisko noziegumu izmeklēšanā. Ja trūks gribas to darīt, tad diez vai varēs nodrošināt vajadzīgos samierināšanās procesus. Ņemot vērā to, ka Šrilankā vēlas ieviest arī taisnīgam attiecībā uz masveids laktiņiem, varbūt vajadzētu padomāt par hibrīdu mehānismu ieviešanu. Un no manas puses vēl divi, jau, divi teikumi. Es gribētu uzskat, teikt, ka VSP plus status ir jāpiešķir Šrilankai tikai tad, kad eh, cilvēktiesības patiešām tiks nodrošinātas, un monitoringam ir jābūt ļoti stingram. Solēkungs tagad. Our... Runāšu Haidi Hautalā vārdā, kas ir atbildīgā par šo dosie mūsu grupā. Neskatoties visu to, ko dzirdējām no komisijas pārstāvjiem, mēs joprojām kritizējam eh, komisijas sagatavoto laika grafiku GSP plus piešķiršanai iemesli šī statusa atņemšanai savulaik bija ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi, kā ANO cilvēktiesību padome savā ziņojumā norādīja, ka līdz 17. gada mārtam ir jāievieš ieteikumi šajā jomā. Būtu prātīgi vispirms nogaidīt līdz ANO cilvēktiesību padomas sanāksmē martā, uh, un augstā komisāra lēmumu atjaunot GSP plus eh, vai uh, nē. Bal to vajadzētu šo lēmumu pieņemt balstoties uz ANO izvērtējumu. Pārējais eh, tiesiskuma lēnais progress un visaptverošs uh, izvērtējuma trūkums var mazināt virzību uz samierināšanos un stabilitāti. Mēs uzskatām, ka parlamentam kā līdzlikumdevējam ir jābalsta savos lēmumos uz ANO konstatējumiem, lemjot par GSP plus atjaunošanu. Tarifu likvidēšana ievedmuitai um, būs ļoti grūti apvienot šādu atbalstu ar nosacījumiem saistībā ar tarifu likvidēšanu. Ņemot to visu vērā, vēlas uzdot jautājumu komisijai. Ar vai bez rezolūcijas no politiskajām grupām aprīļa otrajā sesijā kādā veidā komisija uzraudzīs attīstību šajā valstī attiecībā uz cilvēktiesību un, un balstoties uz SDO ziņojumiem. Schön. Um, herzlichen Dank für die... Paldies, Grasvanders Hainz kundze. Žēl, ka uh, nevar būt klāt neviens pārstāvis no Šrilankas uh, pamatiedzīvotājiem kā ir uh, mazākuma tautību pārstāvjiem šajā valstī, kā ir bērniem, sievietēm, vardarbība pret sievietēm, vai ir kādas izmaiņas. Tomēr augsti vērtēju progresu, kas šajā jomā ir sasniegts, bet ANO ziņojumā ir skaidri pateikts, ka progress ir ļoti lēns un ka ir nepieciešama vairāk uzlabojumu. Mērķis taču ir tāds sniegt atbalstu Šrilankai. Un tas ir jādara pareizā brīdī. Vai ir pamatoti sniegt GSP plus status atkal? Neesmu par to pārliecināta. Tas ir labi, ka mums nav tikai iespēja teikt jā vai nē, bet ir iespējams prasīt uzlabojumus, lai šīs 27 konvencijas arī tiktu ratificētas. Vairākas lietas vēl nav skaidras un um, būtu labi, ja mēs varētu ar Tamilu pārstāvi uh, runāt, e, varētu uzzināt, kāda ir situācija. Paldies! Deivids Mārtiņs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī atzīstu, ka cilvēktiesību situācija Šrilankā ir ievērēm uzlabojusies. Bet tā kā laika ir maz, uzdošu trīs jautājumus. Divus vēstniekam, vienu komisijai. Vēstniekam vispirms. neskatoties uz progresu, kas ir sasniegts, joprojām šķiet, ka nav īpaši vēlme vērsties eh, kriminālu vajāšanas procesos pret uh, militāru personām par agrākiem pārkāpumiem, vai pietrūkst uh, gribas, vai ir kāda politiska iemesla, kāpēc tas nenotiek. Otrs jautājums vēstniekam. Saistībā ar ANO augstā komisāra ziņojumu viens no vienkāršākajiem uh, ieteikumiem ir 66a punktā, kurā tiek ieteikts Šrilankas valdībai publiski un viennozīmīgi ziņot visām tiesību sargājušām iestādēm un militārām vienībām, kā spīdzināšana ir aizliegta un visi apvainojumi spīdzināšanā tiks eh, nopietni izmeklēti. Tas taču nav nekas sarežģīts. Šāds valdības paziņojums būtu vienkārši īstenojums. Vai uh, valdība varētu izdarīt pirms mēs balsojam par GSP plus? Un visbeidzot komisijai. Uzraudzība jau ir laba lieta. Bet ja tas nenoved pie rīcības, tad tam nav jēgas, jo jūs tikai uzraudzīsiet, bet neko nedarīsiet Nu, zinot šo GSP plus vēsturi, ja mēs nerīkosimies, tad tieši tā arī bija 2010. un 2011. gadā, ka Šilanka bija vienīgais izņēmums, ka komisija ir gatava arī aktīvi rīkoties. Paldies! Ekspertiem trīs minūtes katram. Nav, protams, vajadzīgs aizpildīt visas trīs minūtes. Ārējās darbības dienas, lūdzu. Commission? I, I can start. I will try. Es sākšu, centīšos atbildēt uz komisijas eh, adresētajiem jautājumiem, un pār, pēc tam pārējo atstāšu vēstniekam un ārējās darbības dienestam. Bija viena svarīga lieta, kas tika pausta. Piekrītu daudzām idejām, kas izskanēja. Šie jautājumi nav viegli, tie ir sarežģīti. Trūkumi, piekrītu tiem, piekrītu paustajām bažām, un mēs e, GSP plus jautājumus skatām gan iz ikdienā. Šeit nav kvantitatīvi indikātori. Tad būtu vienkārši tabulā atķeksēt e, lauciņus. Šis situācijas ir sarežģītāks, bet kādā brīdī ir jāpieņem lēmums. Kā jau sacīju iepriekš, par komisijas uzraudzību. Un priekšsēdētāji, jūs pieminējat arī, ka šī nav tāda melbalta situācija. Mēs piekrītam. Kā šīs 50 eh, pelēkās nokrāsās eh, varētu salikt indikātorus pareizajās vietās. Attiecībā uz ceļakārti mēs nevaram prasīt mainīt uh, salīdzināšanas indikātorus vai stūrakmeņus vai prasīt no Šrilankas ko tādu, ko mēs neprasam no citiem atbalsta saņēmējiem. Bet tā kā mums jau ir eh, funkcionējuša GSP plus uzraudzības sistēma, tad jāsaka, ka ir trīs mini ceļakartes, kas Šrilankai būs jāīsteno, lai izpildītu savas uzņemtās saistības attiecībās komisijas uzraudzību Tas ir atšķirīgs mehānisms nekā tas, kas tika īstenots atbilstoši iepriekšējai GSP plus regulai. Tā ir sarežģīts veids, kā apmainīties ar informāciju, izmantojot šīs scorecard, salīdzinošo tabulu formas. Mēs e, uzsākam diskusiju un sagaidām, ka valdība reaģēs. Šobrīd, ja viss Eh, būs kārtībā un Šrilanka saņems GSP+. Mēs jau esam ieplānojuši misiju vēl šogad uz Šrilanku, galvenokārt, lai sagatavotos ziņojumam. Jo, kā jūs zinat, otrais ziņojums padomēju parlamentam ir jāpabeidz līdz gada beigām. Mēs vēlamies, lai šajā ziņojumā tik atspoguļot arī situāciju Šrilankā. Protams, detalizēti eh, analizējot trūkums un kā valdība plāno tos novērst. Jā, pavisam īsi vēl par to, ka šādās situācijās ir, e, svarīgs ir virziens, kurā notiek kustība, valdības apņemšanās un vēlme īstenot reformas, un tā kā GSP Plus var palīdzēt valdībai. Paldies! Paldies, ārējās darbības dienests! Jā, paldies! par augstā komisāra izvērtējumu Ženēvā. Un vai tas sakrīt ar mūsu izvērtējumu? Jā, sakrīt. Mēs piekrītam, ka progress ir salīdzinoši lēns un tam ir jābūt ātrākam. Esam ciešā kontaktā ar valdību un ANO struktūrām attiecībā uz nesodāmību un spīdzināšanu. Mums bija tikšanās ar premjerministru pagājuši nedēļ mūsu darba grupas cilvēktiesību jomā ietvaros, un premjerministrs apstiprināja, ka valdība īsteno nulles iecietības politiku pret spīdzināšanu. To arī ārlietu ministrs Ženēvā paziņoja ANO cilvēktiesību padomu sanāksmē. Uh, Kas attiec uz zemes eh, gabalu atgriešanu, mēs e, dzirdam atšķirīgus skaitļus no valdības par to, cik daudz šādas zemes ir atgriezts attiecībā ar to, kas parādās šeit informācijā, un tas ir jāprecizē vēl tas, ko mēs pieprasījām no valdības darba grupas ietvaros, tiekoties ar premjerministru un ārlietu ministru. Ir tas, ka ir svarīgi uh, redzēt eh, caurskatāmu rīcības plānu ar konkrētiem laika termiņiem zemes atgriešanai. Mēs esam arī pieprasījuši. Paldies! Un eh, vēstniekam vārds. Paldies, priekšsarētāji! Vēlos pateikties visiem deputātiem par paustajām bažām. Lielākā daļa mums sakrīt un centīšos atbildēt, cik varu par jautājumu par pretterorisma likumu kas ir paredzēts kā aizvietotājs iepriekšējiem likumam, kuru e, izvirzīja dažas puses. Šobrīd e, mēs konsultējamies ar visām iesaistītajām pusēm jaunajā likuma projektā. Šo ietvaru ministru kabinets apstiprināja 17. gada janvārī, tad to izskatīja parlaments un e, Nacionālās drošības uzraudzības padomu, kas ir jauns mehānisms, lai nodrošinātu apskatāmību uh, ANO eksperti tika, nu, ar viņiem konsultējās, un pēc tam ministra kabinets e, plāno apstiprināt vēl šomēnes šo jauno likuma projektu. Par kriminālu procesu kodeksu. Ir, tas e, ir apstiprināts. Visstrīdākais jautājums bija par apsūdzēto piekļuvi uh, tiesiskumam par zemes atgriešanu. Mēs esam 9000 akru apmērā atgriezuši jau zemi, un e, tur mēs varam precizēt skaitļus par Ženēvas rezolūciju. Tas ir e, plašs process. Valdība skaidri paudu savu apņemšanos izveidot neatkarīgu mehānismu e, reparāciju veikšanai konstitūcijas ietvaros, un valdība šobrīd sadarbojas ar visām iesaistītēm pusēm, tā skaitā pilsonisko sabiedrību, donoru valstīm, starptautiskām organizācijām šajā jomā. Mums nebija neatkarīga tiesu sistēma pirms eh, valdība, šī jaunā valdība eh, izveidoja jaunu caurskatām procesu. Uh, Un, kā jau es minēju, rezolūcija tiks pieņemta, un tad eh, Šrilankas valdība paziņos detalizēti šo situāciju, un tad es varu jūs informēt. Paldies! Paldies vēstniekungam, paldies visiem ekspertiem! Es domāju, ka mums ir eh, jāatspoguļo diskusiju rezultāts arī šeit un jālēma eh, par šo jautājumu. Pa, šo punktu slēdzam, pārējām pie balsošanas. Sāksim ar desmito punktu, bet pirms tam vēl pārbaudām, vai visiem deputātiem ir balsošanas kartiņas un testa balsojums. Sākam balsot. Nevaru atrast savu balsošanas kartīti. So... Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Viss darbojās un. Begīna kundzei un papildus balss pieskaitam vēl. Nu, tad sākam. Desmitais punkts. Garantija fonds ārējai darbībai. Desmit grozījumi, manuprāt, ir. Sākam ar ceturto grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pirmais grozījums par? Pret? atturas pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums par, pret, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Gala balsojums elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Begina kundze balso par. Pierakstam klāt. Apsveicam Godelīvu ar veiksmīgu balsojumu rezultātu. Tālāk 11. punkts. Pašiniciatīvas ziņojums par ārējiem aspektiem muitas dienestu darbībā. Vēlos to īpaši uzsvērt, ka runai par ārējiem aspektiem, nevis iekšējiem, jo mums tur bija zināms uh, diskusijas rinko. Pirmais grozījums ir 40. par kur balsojam. Kurš par? Jā, es atvainojos, saka priekšsarētājs, jāsāk ir ar pirmo kompromisa grozījumu Protams, ka tas ir pirmais, kurš par. Pret atturas pieņemts. Un tagad 40. grozījums par. Pret atturas pārbaudām 40. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Begin kundze balso par, tad pieņemts. Ko, otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. 45. grozījums, lingvistisks grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 49. un 50. identiski par pret atturas pieņemts. Jā, 51. arī turpat bija klāt. 52. kurš par pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, pārbaudām elektroniski. 53. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Begīns kundze balso par, vienalga noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudam. Pārbaudām 68. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 101. grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 111. par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk apsvērumi. Nē. Pirms tam 124. grozījums. 124. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 125. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 126. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad apsvērumi. Sestais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pārbaudam elektroniski 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Un Begins kundzei tagad ir kārtīt arī. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, vēlreiz. 18. grozījums par, pret, atturas atturas pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 24. par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pārbaudam elektroniski 28. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Tagad pie citu komiteju atzinumiem nonākam. Budžeta kontrolas komiteja. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Budžet konta divi par, pret, atturas pieņemts. Kont 4 par, pret, atturas pieņemts, 5 par, pret atturas pārbaudam. Piekto grozījumu, konti 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6 par, pret, atturas, pieņemts. 8 par, pret, atturas, pieņemts. 9 par, pret,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 pret atturas pieņemts, F par pret atturas pieņemts, G par pret atturas pieņemts. Elektroniski balsojam par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot ar 29 balsīm pār, ievērojam pārsvaru, apstiprinām Begins kundzes ziņojumu. So, dann kommen wir zu Punkt. Tagad nākamais ir 12. punkts. Ziņojums par Eiropas Savienības un Korejas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu. Vispirms otrais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pārbaudam. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts. 32. par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski 40 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par pret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 atturas pieņemts. Devītais par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par desmitais, atvainojos ar priekšsēdētājs, desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais par pret atturas noraidīts pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, pārbaudam. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Atzinums no Empul komitejas. Piektais punkts par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. Devītais punkts par pret atturas pārbaudam. Devītais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums D par pret atturas noraidīts. Apsvērums E par pret atturas noraidīts. Apsvērums F par pret atturas noraidīts. Tālāk elektroniski balsojam par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār. Apsveicam referentu. Pieņemts. 13. punkts. Par to varu informēt, ka koordinātori vakar, balstoties uz jaunākiem noteikum, notikumiem, ir lēmuši pārcelt balsošanu par šo punktu. 14. punkts tālāk līdz ar to attiecībā uz piekrišanu nolīgumam ar Norvēģiju, Islandi un Lichtensteinu viens balsojums, to veicam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Arī vērojam pārsvaru pieņemts. Un paralēli šai piekrišanai mums ir arī mutisks jautājums. Tas jums pieejams. Vakardien koordinātori par to arī lēma. Arī tur ir viens balsojums, arī elektroniski. Tātad balsojam par mutisko jautājumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. ar tikpat lielu pārsvaru pieņemts. Ar to mēs noslēdzam balsošanu un varam pāriet pie 15. punkta uzraudzības grupas darbību. Divas grupas ir tikušās. Viena ir ASEAN uzraudzības grupa Un Deivids varētu mums e, sniegt īsāku informāciju, precīzāk par to. Paldies. Yes, as as can, the... Uh, Jā, pēc iespējas īsāk. ASEAN 5 uzraudzības grupa, kā tiek novērota, ir izveidota e, tāpēc, ka bija paredzēts, ka mēs sadarbojas ar piecām valstīm. E, bet pēdējā uzraudzības grupā mēs skatījām trīs valstis. Indonēzija, divi, divas saruna kārtas par eh, FTA ir notikušas, un tad 31. Eh, janvārī Balī salā notika pēdējais sarunas, tur bija ļoti jauki. Sarunas, protams, ir vēl tikai pašā sākuma stadijā. Eiropas Savienība ir eh, pieprasījusi izcelsmes noteikums, fitosanitārus pasākums, tirzniecības un uh, eh, muļas noteikumi, intelektuālais aizsardzības, uh, eh, mazīvidie uzņēmumi un tam līdzīgi noteikumi. Mēs negaidām ievērojams grūtības uh, vienoties par kādu no šīm jomām, taču, kā jau es teicu, sarunas ir sākot stadijā, taču mēs saskaramies ar grūtībām ar indonēziešiem intelektuālā īpašuma jautājumu. Par to viņi ir mazāk uh, sajūsmināti. Uh, šo komiteju interesē palmeļa pēc FDA eh, kārtas sarunām notika um, mm, e-sarunas par tirzniecību un investīcijiem, un tad līdz 2020. gadam mm, valsts apņēmās panākt ilgspējīgus noteikumus palmu eļas iegūs. Uh, procesā. Nākošā saruna kārta ir gaidāma septembrī. Te par spītī panāktajam progresam FTA vēlos izteikties tā piesardzīgi. Indonēzija pieņems aizsardzības pasākums par eh, pienproduktiem un eh, riepām. Otrā valsts, ar kur apspriedām Filipīnas Otrā saruna kārta notika februārī. Filipīnieši šiet ir ļoti labi organizēti un tehniskās diskusijas norisinās ārkārtīgi veiksmīgi, taču mums jāzina, kādā kontekstā šīs diskusijas norisinās. Protams, tā saucamais karš pret narkotikām, par kuru spriedām pagājušajā nedēļā plenāru sēdē, ka ir eh, nāves soda draudi, ka eh, ir ārpus tiesas eh, nogalināšanas. Vispārsteidzošākā bija Filipīnas prezidenta atbildes mūsu rezolūciju. Viņš teica, nu, ejiet dilēs un nodarboties paši ar savām lietām. Uh, bet mm, tā mēs nevaram nodarboties savām lietām vien, jo Filipīnai, Filipīnām ir GPS plus uh, uh, režīms un tagad mēs saprotam, ka prasības nav izpildīts, līdz ar to mēs varam atsaukt šo režīmu. Un prezidentam nav taisnība, ka viņš domā, ka pašreizējā situācija Filipīnās mūs varētu arī nenodarbināt ir paredzēts jauns sarunas par brīvās tirdzniecības noteikumiem, un mēs sagaidām komisijas atbildi par KPS plus uh, atņemšanu. Uh, labās ziņas ir, ka esam sākuši procesu ES, Filipīnu partnerības un sadarbības nolīgumu. E, un noslēgumā es jau teicu, ka izteikties īsti nebūs viegli, jo ir tik daudz dažādu valsts par mjām runājot. Eh, protams, te nav runa par galīgo vienošanos, bet progress ir ļoti labs, nāsam tālu no sarunu noslēgšanas. Mēs pa, būs izmeklēšanas pamats sistēma, nodrošināsim, ka ir ievērotas. Uh, nepieciešamās prasības, un mums būs arī šeit ilgspējīgas attīstības elements paredzēts. Tas, protams, ir ļoti svarīgi es ieguldītājiem, bet investoriem janvā tas nodrošina viņu ieguldījumu drošumu, taču tas svarīgi ir janvā, jo tas nozīmē, ka mēs mūsu sociālās korporatīvās atbildības standārts arī varam ieviest janvā. Taču, kā ar visām šīm valstīm, diemžēl ir viena liela problēma tas, ka Jārma izturs pret Rahingi minoritātes pārstāvjiem. Es te tīri personīgi varu teikt, bet tiešām tikai personīgi. Es nezinu, kā mēs varam apstiprināt investīciju uh, projektu, ja vēl ar vienu ir nepārprotiem pārkāpts Rahingi kopienas tiesības. Tātad no tehniskā viedokļa Filipīnas, Mjanma, Indonēzija ir panākušas labu progresu. Politiskais kon konteksts šajās trijās valstīs mm, ir tā no ideāla. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātājs. Jā, no tehniskā viedokļa eh, notikumi norisinās pozitīvi, bet no politikas tā viedokļa neizskatās, ka mēs varēsim noslēgt vienošanos. Bija otrā uzraudzības grupa aņu valstīm īpaši pievēršot uzmanību. Trešais sanāksmei ko, ilgspējības komitejas darbā. Her, Helmut Šolts uzstāsies. Vai jūs vēlaties kaut ko piebilst par šo uzraudzības grupu? Um. Mums bija, ja tā varētu sacīt, ļoti interesanta sanāksme, jo mēs apvienojām uzklausīšanu par stāvokli brīvās tirsniecības nolīguma ar Kolumbiju un Peru kontekstā un Ekvadoras iestāju. Un mēs tu šo fāzi sasaistījām ar ilgspējības sadaļu, proti te bija runa par to, kā sociālajie jautājumi atainojas, vai tie tiek īstenoti šajā procesā, un mēs to sasacījām arī par, ar Eiropas ārējās darbības dienas ziņojumu par uh, pilsoniskā savie, sabiedrībām un cilvēktiesības situāciju, jo mēs vēlamies uh, pārskatu ceļa kārtas īstenošanā. Tas bija, tā bija viena no Eiropas parlamenta prasībām attiecībā uz ICFTA. Un te mēs guvām ieskatu, ka, protams, zināms, progress ir panāks, taču no mana viedokļa, es kā referents runāju, kā, ne, tātad runāju kā referents e, par Ekvadoras iestā, ka situācija Kolumbijā ir tik tāla, ka var eh, atbildēt uz Eiropas parlamenta bažām, tātad eh, mūsu nostāja eh, ir tāda, ka vairs nav tik problēmās, jāskatās, kāds progress ir panākams. Un, protams, ir jāietekmē apvienoto komiteju darbs attiecībā uz pasākumiem kas paredzēts ceļa kartē, tad jāturpina šis process. Un varbūt, ka mēs varētu veikt e, izvērtējumu pētījumu no komisijas puses, tad varētu secināt, cik lielā mērā šīs vienošanās īstenošanas nodrošina labu ekonomisko attīstību šajās trijās valstīs, par kurām runājam. Paldies! Lielas paldies! Vai ir kādi jautājumi? Nav viss. Tātad vēlreiz mēs esam izveidojuši šīs uzraudzības grupas, lai sekot, kā tiek īstenota īstenot vienošanās prasības. Tā šīs grupas ir būtiski mūsu komitē. Lielas paldies. Tagad pārējām pie 16. darbkārtības punkta. ES pievienošanās startautiskajai kokvilnas padomdevēja komitejai IKAK. un došu vārdu mūsu referentam Osekungam. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Rūras kungs. Nu, izteikšos pavisam īsi. Starptautiskā koku vilnas padomdevēja komiteja tika izveidot pirms ilga laika, un tās, ka pret, kas saistības ar koku vilnu 23 valsts iesaistīts, uh, ievācēji, ražotāji, pār, pārstrādātāji un tas saistīts 1939. gada situāciju, tātad veicināt tādu globālo ekonomiku, kas ir labvēlēji kokvilnē. Te nav runas par uh, cenām, uh, tās ir citas organizācijas, kuru, uh, kurās es nav vienu vai sestiem pusēm, bet deviņas dalībās ir. Tātad, piemēram, te ir organizācijas attiecībā uz eh, kakao, olīvēļu, cukuru, ir arī pētniecības organizācijas gumijas jautājumu par gumiju un tā tālāk. Jau ilgāk laiku padome aicina iestāties šādās organizācijās. 2013. gadā sākās sarunas par iestāju, ir pievienošanos šajā komitē dalībvalstīm bija jāizstājas no šīs komitejas, lai tad kop, kopā Eiropas Savienība varētu iestāties. Un eh, tad dalības maksa katrai dalībvalstī būs mazāka nekā agrāk tām, kas bija locekšajā organizācijā. Eh, un te nav runa tikai par lauksaimniecības nozarēm, kas ir būtis dažās valstīs, kur eh, tekstīlu nozara ir svarīga un arī līdz ar to kokvilna. Mums ir pār par 100 eh, eh, tūkstoši ražot, kokvilnas ražotājiem Eiropā. Un tas arī tad iestāšu ar komitejā nodrošinātu eh, labāku piekļūtirgi deputāti Muskatīnī, kas agrāk strādāja Eiropas parlamentā, norādīja, ka no visas ražošanas 3% no eksporta kvotām attiecas uz tekstila un apģērba ražošanas nozaru. Un šīs nozars ir svarīgas Eiropas Sanībā, protams. Mums šeit ir ļoti svarīgas uzņēmuma interesi. Tātad kokvilna ir būtiska nozare, vēlos to uzsvērt. Tas ir arī svarīga attīstības sadarbības kontekstā. Eiropas Savienība būtisks donors īpaši Āfrikā. Savā paskaidrojuma rakstā es um, izklāstu izaicinājums. Svarīgi, lai šīs sektora pārstāvis strādāt kopā ar komiteju, lai izvairītos no tālākas vīdes piesārņošanas. Te ir arī svarīgi cīnīt apkarot cilvēktiesību pārkāpums eh, visās piegādes, visos piegādes ķēdes posmos. Jānodrošina, ka visām valstīm ir piekļuva vērtīgajām ķēdēm. Te es arī uzsveru, ka Ķīna ir pasaules lielākā kokvilns ražotāju valsts, un tur arī nozīmīgi resursi. Tāpat norādu uz to, ka visām ražotāju valstīm būtu jāveido labvēlīga vīde kokvilnas nozare, un ir atbilstoši jā, jānovēro darba apstākļi kokvilnas nozare. Tas attiec uz valdībām, arotbiedrībām, asociācijām. Te es arī aicina iz, izmantot iestāju šajā komitejā, lai veicinātu caurskatāmību kokvilnas nozarei un veicinātu vides ilgspējīgumu. Tāpat ir jādara viss, lai izvairītos no cēnu nestabilitātes šajā nozare. Eiropas pētī, eh, pētniekiem arī būtu jāpanāk, ka viņos ieklausās jābūt lielākai statistikas datu ievākšanas koordinēšanai, un tas attiektos gan uz piegādes ķēdēm atsevišķās valsts, gan visā pasaulē. Tāpēc es aicinu atbalstīt Eiropas Savienības pievienošanos starptautiskai kokvilnas padomdevēja komiteja. Tāds ceru, ka var reiķināties jūs atbalsts. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sociāldemokrāta vārdā Agnes Jorgevas. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, var izteikties īsi. Eiropas Savienības pievienošanās starptautiskai kokļu un padomdeju komiteja ir bijusi ilgstoši šis process, mm, kad ceru tagad eh, noslēgsies ātrāk. Mums kā vienotai Eiropas Savienībai ir spēcīgāka balss šajā komitē. Protams, ir daudz problēmu, kas saistīts ar kokvilnes ražošanu bērnu, eksploatācija, kaitējums vidēji un tam līdzīgi. Tas vēl arvien nav izskausts visā pasaulē, tāpēc esmu gandarīt par to, ka mūsu bāžas šeit ir uzklausīts un cēl, cerams, tās arī atbilstoši skatīs mūsu pārstāvju komiteja. Tātad tiešām no sirds ceru, ka tas būs no, nozīmīgs solis uz priekšu, lai panāktu ilgspējīgu, vidē draudzīgu kokvilnas nozaru. Paldies, turpin priekšstādātāji. Diemžēl nevienu citānu referentu neredzu. Helmut, tu aizstāsi Lulu. Paldies! mūsu ēnu referentes vārdā izteikšos, tā kā viņi būtu runājis. Jo arī es vēlos sacīt, ka mūsu grupa ir par pievienošanos starptautiskai kokvienas padomdevēja komitē. Eiropas Savienība ir būtisks spēlētājs globālajā kokvilnas tirgū. Mūsu kokvilnas eksports ir ievērojams samazinājies pēdējo desmit gadu laikā, un mūsu uh, ar saražotais ir tikai neliela daļa no globālās eh, produkcijas, taču globālā vidē mums ir jāapzinās arī mūsu uh, piegādes ķēdes uh, loma. Un Eiropas Savienība uh, atbalsta pār par pusi no globālās tekstilu nozares, un īpaši mēs esam donāri Āfrikā. Izlasīju ļoti biezu grāmatu modernā kapitālisma vēsture, nu, tur sarakstīs Harvards profesors, un viņš eh, tur runā tieši par kokvilnu. Viņš apraksta kokvilnas vēsturi, visu cilvēks vēstures gaitā, kā šīs preces ražošana ir pa, palielinājis pieprasījumu, kā bija senāk, eh, indieši, kas bija lielākie ražotāji, un tad apvienotā karaliste kļuva kā par lielo koloniālo varu, un tad tā ieviesa šo ražošanu Eiropā, un šodien pozīcija, eh, ražošana atgriežas eh, Azijā. Tātad šī grāmata tiešām ļauj saprast, kā veidojas globālā piegādes ķēde un ko tas nozīmē ražošanas eh, apstākļu kontekstā. Es tiešām ceru, ka iestājoties par eh, labākiem vides apstākļiem un eh, vides noteikumu ievēr, ievērošanu Eiropas Savienībai pievienojoties starptautiskajai koku vienas padomdevēju komitē, mēs panāksim uh, šādu noteikumu ieviešanu arī globālajā ķēdē. Un, un mēs par tekstilu nozari jau vakar spriedām. Paldies. Kā izsauc šo grāmatu? Vai karalis kokvēlna? Kopitās un modernā vēsture. Tad došu vārdu tagad komisijai. Paldies, priekšādātāji. Kā jau referents norādīja, šis vēl ar vien ir trūkstošais ķēdes posms, ja runa par plašpatēriņa precēm un e, savienību. Pašlaik mēs aktīvi darbojamies e, mm, kafijas, e, cukura un citās jomās, un ir skaidrs, ka dalība šajā institūcijā dos mums vajadzīgo spēku, iespējas sevi pārstāvēt. To jau pierādīja visu iepriekšējo runātāju teiktais. Tātad te ir runa par ilgspējīgumu, par stabilitāti. Tas ir ļoti būtiski, ja mēs domājam par attīstības un atbalsta jautājumiem. Un te ir vienalga, vai mēs runājam par ekoloģiskas vai neekoloģiskas kokvandas ražošanu, kurā gadījumā šie ilgspējīgumi jautājumi mums ir svarīgi. Mums svarīgākais būtu sevi pārstāvēt, jo īpaši ir runa par uh, globālajām vērtības ķēdēm, kur ir uh, runa par uh, kokvilnas industriju. Esam iesaistījušies dažādos dienestos, tātad ir runa par um, agrī ģenerāla direktorātu un citām pārstāvībām. Uh, Kā jau es minēju, kokvēlna Eiropas Savienībā netiek daudz ražota, mums ir apmēram kādas 300 eh, tūkstoši tonnas eh, saražotā, bet mums ir jādomā par eh, citiem ražošanas sektoriem, kur mēs spēlējam ļoti nozīmīgu lomu, jo īpaši, ja runa par vīdes un ilgtspējīguma jautājumiem. Ja mēs darbotos šajā EKAK institūcijā, tas ļaut mums kontrolēt cenas un arī noteikt standartus. Standarta noteikšana šeit ir pats būtiskākais. Un ir ļoti būtiski sadarboties ar galvenajiem spēlētājiem Āzijā, Amerikā un Latīņamerikā. Lielas paldies! Nu tad tagad atkal vārds referentam. Paldies, priekšādātāji! Pavisam īsi. Es vēlētos pateikties kolēģiem par viņu komentāriem. Vēlētos arī uzsvērt, ka Eiropas Savienībai ir ļoti būtiski darboties šajā institūcijā. Paldies! Jā, herzlichen Dank! Lielas paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 22. marts. Pulkstens 17. 5. vakarā. Tāds neparasts laiks. Īsti nezinu kāpēc. Parasti tās ir pusdienlaiks, bet uh, Šoreiz 22. mārts 2005. pēcpusdienā. Balsojums ir paredzēts 3. un 4. maijā. Tas arī būtu viss. Esam pabeiguši mūsu komitejas sanāksmi šorīt un uh, atsāksim atkal darbu 2015. Sāksim darbu aizslēgtām durvīm un pēc tam 2005. ir paredzēta uh, uzklausīšana par uh, duālā pielietojuma precēm. Tagad mums visiem ir jādodas uz ceremoniju, kura uh, pieminēsim Romas līguma 60. gadskārtu plenārsēžu zālē. Paldies!